E, dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania. Liels paldies. Ja es pareizi saprotu, tad uh, jūs tādējādi izteicāt sajūsmu par uh, to, kā es vadīju diskusijas. Tagad pirmais punkts, par kuru jābalso, ir Patrīcijas uh, Šulins ziņojums. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana saskaņā ar starp institucionālo vienošanos starp Eiropas parlamentu padomi un komisiju par budžeta disciplīnu, par sadarbību budžeta jautājumos. Tagad sāksim balsot.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 Līdz ar to uh, esam saņēmuši kvalificēto vairākumu, vairāk nekā trīs piekdēļas deputātu ir atdevuši savus balsus par, līdz ar to pieņemts. Tagad nākamais punkts. Nākamais ir Paula Rūbīga ziņojums. Runa ir par globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā 13. punktu starp institucionālajā vienošanās dokumentā. Šis ir personāla balsojums, tieši tāpat kā iepriekšējais. Līdz ar to sākam balsot. E, Kto z Państwa jest za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 Līdz ar to esam beiguši balsot par šo punktu. Mums ir nepieciešams kvalificētais vairākums arī šajā gadījumā, tātad 3 piektais balsu. Liels paldies! Esam pieņēmuši arī šo ziņojumu. Nākamais ziņojums, par kur jābalso, ir Petrīs Arvamā ziņojums. Pana Sarvamā. Tātad nākamais ziņojums, par kur jābalso Petrī Sarvamā ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu. Personāla balsojums sākam balsot. Kas pār? Kto z Państwa jest przeciw? Kas pret? Kto z Państwa się wstrzymał? Kas atturs? E, zamykam głosowanie. Beidzam balsot. E, przyjęliśmy sprawozdanie. Dziękuję. Esam pieņēmuši arī šo ziņojumu. Lielas paldies! Un tagad pēdējais ziņojums, par kur jābalso, ir Izabels Tomā ziņojums. par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu. Vēlos dot vārdu referentei Tomā kundzēs divām minūtēm lūdzu. Madame deputē. Monsieur le Président, merci. Priekšsēdētāji, liels paldies par iespēju izteikties. Es tomēr. Uh, baidos, ka būs grūti atgādināt, ka 25. aprīlī Francija ir iesniegusi pieteikumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu pēc tam, kad tika pieņemts restruktūrizēšanās plāns eh, uzņēmā PSA, Renā un eh, vēl arī otrā ražotnē. Runa ir par 2300 darbiniekiem, kur joprojām ir bez darba, un šī plāna mērķis ir ļaut viņiem palīdzēt atrast darba vietu, un līdz ar to es vēlētos uh, jau iepriekš aicināt deputātus atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies! Liels paldies! Uh, šis ir personāla balsojums, līdz ar to sākam balsot, kas par šī ziņojuma pieņemšanu.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 Ir jābalso vēlreiz. E, musimy to powtórzyć. Otwieram głosowanie. Tātad sākam balsot vēlreiz. Kurš par šo ziņojumu? Kto z Państwa jest... Kurz pret. Vai kāds atturs?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 15. Życzę Państwu smacznego! Tagad pārtrauksim sēdi līdz pulksten trījiem pēcpusdienā.